Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Lūdzu, ieņemiet vietas, dārgie kolēģi. Kolēģinnen un kolēģi. Godātie kolēģi. 4. jūlijā 2013. gadā pārtraukto plenārsēdi pasludina par atsāktu.